lietas. Es informēju arī, ka uh, juridisko lietu komiteja 6, 16. jūnijā ir izvērtējusi uh, deputātes Pirko Ruen Lerneras uh, uh, pilnvaras un uh, ierosina apstiprināt mandātu uh, no 27. aprīļa 2015. gadā. Uh, tālāk. Uh, ierosinātās izmaiņas komiteju sanāk, eh, sastāvā tiks eh, publicētas protokolā saskaņā ar ECR grupas ierosinājumu. ECR grupa eh, reģionālo lietu komiteju